Dear colleagues, Godātie kolēģi, ir laiks sākt mūsu komitejas darbu. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir viedokļa apmaiņa ar ģenerāla direktoru Falkenbergu par atkritumu pakotni. Kā jūs zināt? Tad uh, atkrituma pakotnes vēsture ir visai gāra. Es sākšu uh, runāt uh, itāļu valodā, jo vēlos uh, ko paziņot pirms sākam diskusijas. Atvainojiet, ja man ir jāizsakās itāļu valodā, bet uh, tas man tiešām uh, arī atvieglo darbu. Es gribētu teikt dažus vārdus par eh, šīs pakotnes vēsturi. Aprits ekonomikas ietvaros. Mēs ļoti labi zinām, kāda ir bijusi vēsture. Tas, ka Eiropas parlaments sāka strādāt pie šīs likumdošanas pakotnes, kā arī šīs dienas uzklausīšana ir daļa no visa šī darba ceļa, darba procesa. Jūs arī ļoti labi zināt visi, ka arī darbā pie šīs pakotnes mums ir bijusi arī liela sadarbība ar Eiropas komisiju, arī liela konfrontācija, bet mēs vēlamies turpināt strādāt pie šīs pakotnes. Jau no paša sākuma esam apņēmīgi noskaņoti par šo, un kā vides komiteja mēs arī pieprasījām, izmantojot visus instrumentus, gan runājot ar uh, Eiropas komisija ir uh, komiteju priekšsēdētājiem parlamentā. Mēs uh, pieprasījām, lai šī pakotne tiktu saglabāta. Mēs arī par šo runājām pēdējā plenārsēdē rezolūcijas sakarā kur nebija vairākums pār rezolūcijas tekstu, taču grozījumi, kas tika iesniegti eh, šai pakotnēji, apkopoja vairākumu. Tas ir ļoti skaidrs signāls par to, ka Eiropas parlaments vēlas strādāt pie šīs pakotnes. Tad arī eh, konfrontējoties ar komisiju, arī kad plenārsēdē runājām par komisijas darba programmu, mēs dzirdējām, ka komisija ir iecerējusi nākt klajā ar ambiciozāku priekšlikumu salīdzinot ar to priekšlikumu, kas mums jau likās ambiciozu, kas mums tika piedāvāts. Tādēļ es uzskatu, ka šīs dienas viedokļu apmaiņa vispirms ar Falkenberga kungu un pēc tam uzklausīšana būs ļoti svarīgs brīdis šai sadarbībā starp institūcijām un arī brīdis, lai padziļinātu šo tēmu un jautājumu loku un raudzīt, vai no šīs viedokļu apmaiņas mēs varam nākt klajā ar kādiem ieteikumiem komisijai attiecībā uz viņu vēl ambiciozāko priekšlikumu. Un atgādināsim, kā to vienmēr esam arī darījuši, ka mēs kā vīdes komiteja vēlamies diskutēt par šo pakotni, vēlamo, vēlamies strādāt uh, ar padomu pie likumdošanas aktiem. Zinām, ka arī padomē daudzi ministri ir izteikušies par to, lai tiktu saglabāta šī pakotne. Vairākums vīdes ministru arī rakstījuši prezidējošai valstī un Eiropas komisijai, lai tiktu saglabāta šī pakotne. Tādēļ komisijas gala lēmums uh, tiks gaidīts, mēs ejam uz priekšu, turpinām strādāt, un šis ir ļoti svarīgs šī uh, darba pagrieziena brīdis. Vispirms došu vārdu uh, kolēģei Simonai Bonafē, kas ir referente darbā pie atkrituma pakotnes uh, Tad aicinu izteikties piecas minūtes Benefē kundzei, un pēc tam, protams, dosim vārdu vides ģenerāla um, direktorāta, ģenerāla direktoram Karlam Falkenbergam. Benefē kundze, paldies priekšsēdētājs, vēlos pateikties arī ģenerāla direktoram Falkenbergam par to, ka esat ieredu, ieradušies mūsu komitejā priekšsēdētāji. Nu, neliedzu, ka vēlējos izteikties nedaudz citādāk, uh, vairāk runāt par šī, šo priekšlikumu pēc būtības, par tik svarīgu svarīgiem dosie, kas ir mūsu priekšā, jo neapšaubāmi šeit ir ļoti spēcīgi punkti priekšlikumā, un, protams, ir arī kritika, bet, nu, pirmo reizi tiešām mums tagad ir arī vienots arī apstrādes um, aprēķina metode, un tad mums ir arī konkrēti mērķi, kas attiecas arī uz atkritumu poligoniem un tam līdzīgi un tam līdzīgi, bet ir arī, protams, trūkumi, vājie punkti un priekšlikumi specifiskie punkti vēl būtu arī jāpadziļina un to arī šodien darīsim. Un to darīsim noteikti arī tuvāko nedēļu laikā. Diemžēl skaidrs, ka jūsu teiktais, tas, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā, uh, Diskusijas nav notikušas tik daudz pēc būtības par šo priekšlikumu, bet jūs runājāt šeit par baumām. Es gribētu tomēr runāt šeit par, tādu, um, par tādām aizkulisēm, jo joprojām Eiropas parlaments vēl nesaprot, par kādu iemeslu dēļ komisija lēma šo priekšlikumu atsaukt un neiekļaut 15. gada darba programmā. Jūs jau ļoti labi paskaidrojat, kāda ir situācija, kāda ir šī faila vēsture. Bet, nu, es vēlētos uh, varbūt arī vēl precizēt uh, situāciju kolēģiem, kas varbūt nav tik informēti. Junkers nosātīja, nosūtīja vēstuli un aicināja izvērtēt arī pakotnes attīstības tātad šo situāciju un raudzīt, kāda ir pakotnes ieteikume izaugsmē un nodarbinātība. Tad bija arī uzklausīšana, uzklausījām arī komisāru vēl, kas aizstāvēja šo pakotni un uzskatīja, ka mm, pakotne var sniegt arī savu ieguldījumu izaugsmē nodarbinātībai un aprītas ekonomikai. Un visbeidzot, pirmais vicepriekšsēdētājs Timermans, kurš plenārsēdē parlamentā norādīja uz to, ka priekšlikums tiks atsaukts un kā līdz 15. gada laikā viņš nāks klajā ar ambiciozāku priekšlikumu un citai vicepriekšsēdētāju, tātad tādējādi noslēdzot šo loku. Es saprotu, ka Eiropas komisija strādā pie izaugsmas nodarbinātības un arī pilnībā varu piekrist šiem mērķiem, arī Junkera investīcijām varam iet arī tālāk, bet ja šī ir tā problēma, mums taču ir ietekmes novērtējums. Uh, Un arī Falkenberga kungs to ļoti labi zina, jo pie tā viņš ir strādājis, un te ir tādi daži ekonomiskie dati. 180 eh, darba vietas, kas ir paredzēts šajā dosjē, 2 miljoni vēl papildus eh, darba vietas visā pakotnē. Mēs runājam par potenciālu arī IKP par iekļāvie pieaugumu 1%, aprīts ekonomikas ietveru, šeit runājam arī par izēmētā reālu ietaupījumu 10 um, līdz 40 procenti. Ja mums būs tagad darbs ar lielā, ar ambiciozāku priekšlikumu, tad kāds tas būs? Un tas ir jautājums Falkenbergam, ko nozīmē ambiciozāks priekšlikums. Ambiciozāks nozīmē to, ka tiks palielināti šie skaitļi, kas ir mūsu priekšā lieliski, brīnišķīgi. Vai tas nozīmē, ka mums ir jāapdomā vēl arī citi jautājumi, kas nav saistīti tikai ar atkritumiem? Arī brīnišķīgi. Uh, bet 2015. gada robežas, ņemot vērā, kā komisijas apņēmība ir nāklē ar jaunu priekšlikumu 15. gadā, gadījumā jau būs papildus elementi, vai šis priekšlikums, pie kā esam strādājuši, tiks respektēts, vai mums būs tagad jāstrādā ar pilnīgi kaut ko citu. Ko nozīmē ambiciozāks priekšlikums, vai tas nozīmē lielākus mērķus? Es domāju, ka Eiropas parlaments jau no rīta rīta ir gatavs pie tā strādāt. Taču, ja mēs runājam Man ir jautājums, kādēļ atsaukt šo priekšlikumu un nestrādāt jau rīt no rīta visiem kopā, lai sasniegtu šos mērķus. Un tātad. Jā, pašlaik ir neskaidrība. Vēl viena lieta, ko vēlos minēt. Komisija ir nākus klajā sešas mēnešus atpakaļ ar priekšlikumu. Es saprotu, komisija tagad ir mainījusies, taču jūs arī labi atgādinājāt, politiskais mandāts ir ļoti skaidrs. Uh, ir padome, kas arī aicināja neatsaukt priekšlikumu, un tas izskanēja ļoti skaidri arī no Eiropas parlamenta iepriekšējā plenāra sēdē. Tiesa nesam pieņēmuši rezolūciju par šo, to labi arī atgādinājāt jūs priekšsēdētāji kungs, taču mēs panācām plašu vien eh, vairākumu, kas aicina komisiju neatsaukt eh, priekšlikumu. Nu, esmu gandrīz izsmēlusi savu runāšanas laiku, es neatkārtošu šeit uh, arī Latvijas vīdes ministrs sacīto vakardien. Es e, esmu optimiste un nāku no um, vietas, kur optimisms ļoti izplatīts, un tādējādi es ceru, ka komisija ņems vērā visu to, kas izskanies šodien, un e, man ir man būs prieks arī redzēt un tikties ar Falkenbergu un Martā, kad arī prezentēšu savu ziņojumu. Lielas paldies! un tūlīt pat vārds arī direktoram, ģenerāldirektoram Falkenbergam. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Paldies par to, ka organizējāt šo sanāksmu un man uzaicinājāt komitejas sēdi. Tas tiesa, ka tad, kad saņēmu ielī, ielūgumu decembra sākumā, man bija iespējas, līdzīgi kā to minēja jau Bonafē kundze, ka eh, runāsim par eh, priekšlikumu pēc būtības, par detaļām. Par šo priekšlikumu, ko piedāvājusi ir komisija kopš tā laika. Jaunā Eiropas komisija pieņēma lēmumu par to, ka šīs eh, priekšlikums vairs netiks turpināts Vismaz ne tādā uh, formā, kā tas ir bijis līdz šim. Darbs pie tā netiks turpināts. likumdošanas procesu Eiropā var iet aprites ekonomikas virzienā, kā arī sniegt pēc iespējas labāko devumu veicinātu izaugsmi. ko ir jauna Eiropas komisija vēlas arī nodrošināt 28 dalību valstīs. Eiropas komisija un Simona Bonafē arī to paziņoja, ka tāpat kā arī jūs priekšsēdētāji kungs, ka Komisija pieņēma savu lēmumu, bet arī paziņoja, kā formalizēs savu lēmumu pēc tam, kad uh, uzklausīs Eiropas parlamentu un padomi šajā sakarā. Mēs ļoti cieši sekojam debatēm šeit Eiropas parlamentā. Mēs arī redzējām, ka nav pieņemta rezolūcija pār uh, komisijas darba programmu, taču mēs sekojām debašu gaitai un arī noteikti pieņēmām zināšanai ļoti skaidrus viedokļus, vēstījumus par labu aprites ekonomikai un par labāku atkritumu apsaimniekošanu Eiropas Savienībā. Mēs turpināsim līdzīgas diskusijas arī ar padomi komisijas lēmuma formāla pieņemšana varētu notikt kaut kad februārī, kad abas institūcijas, un padome un uh, parlaments būs noslēguši savas diskusijas. Pirmais precizējums Tad komisija teica, ka tā vēlējās sākumā atsaukt šo pakotni, bet tad arī paziņoja, kā tā vēlas no jauna iesniegt jā, priekšlikumu, kas būtu visaturošāks un ambiciozāks. Un kā tas notiks šī gada laikā, 2015. gada laikā. Es domāju, ka tā ir ļoti skaidri norāda uz to, ka Eiropas komisija uzklausa paustos viedokļus debatēs šeit, Eiropas parlamentā. Tāpat tas arī sasaucas visaptvarošajā Eiropas komisijas ekonomiskās izaugsmes stratēģijā. Vai tāda jauna pieeja? Es īsti detalizēti nevaru definēt, uh, kāds izskatīsies jaunais priekšlikums, tā kā darbs pie šī jaunā priekšlikuma sākas tagad. bet ir vairāki virzieni, vairākas problēma jomas, vairāk trūkumi, kas attiecas uz veco priekšlikumu, par to mēs jau arī dzirdējām, runājām eh, padomis darba grupās, arī vidas ministru padomē. Daudzas lietas arī minējušai sakrā Eiropas parlamenta deputāti. Mēs raudzījāmies uz aprītes ekonomiku un nākam klajā ar likumdošanas priekšlikumiem par esošo atkritumu likumdošanu. Mums tas bija jādara, jo šī ir esošā likumdošana, esošie likumdošanas akti, kas ir jāpārskata. Priekšlikumā, kas joprojām vēl tiek uh, diskutēts, mēs koncentrējamies uz šo pārskatu rezultātiem un tad nāksim klajā ar ieteikumiem par to, kādā veidā esošie tiesību akti varētu tikt uzlaboti, padarīt ambiciozāki un kādā veidā šos mērķus, kas ir iekļauti tiesību aktos, varētu arī jo, uh, um, nodrošināt investīciju piesaisti, investīcijas, kas būs jāatrod. Uh, jāveic, lai radītu nepieciešamo infrastruktūru un iekārtas, kas tad arī strādās ar atkritumu pārstrādi. Nevis turpināt šo atkritumu poligonu politiku ar ārkārtīgi uh, Uh, lielo atkritumu daudzumu, ko rada mūsu sabiedrības 2,5 miljardu tonu, kas katru gadu nonāk atkritumu poligonos Eiropā. Un mums noteikti ir jārod veids, kā labāk atrisināt šīs uh, problēmas. Jaunajā priekšlikumā komisija ir norādījusi uz to, ka tā vēlas skatīt uh, visu aprits ekonomiku kopskatā. Mēs eh, savā likumdošanā tieši runājām par atkritumu aspektu, bet mēs saprotam, ka pārstrādi arī vienkāršos tas, kā vienkārši preces tiek eh, dizainēts, izstrādāts, projektētas. Mēs izmantojam tādas vielas, sastāvdaļas, kas var tikt nodalītas, nošķirtas Mēs izmantojam arī savas zināšanas pār šo vielu indīgumu, toksiskumu. Tad, tad kad nonākām pārstrādes daļā, tad vai nu mēs radām liels tehniskas grūtības un nevaram nodrošināt augstas kvalitātes sekunda, otraizējās izmantošanas materiāls, vai arī mēs nonākam šajā lietas slīdes ciklā, proti kā uh, Eh, cikla beigās mēs nevaram eh, nodrošināt augstu kvalitātes otrreizējās izmantošanas eh, materiāls, kas varētu konkurēt ar primāriem izējuma materiāliem, bet nu, tādam ir jābūt mūsu mērķim, kas mums visiem ir jāsasniedz. Aprīts ekonomikas analīze nāk no resursa efektivitātes analīzes. Tas norāda uz to, ka mēs sākam strādāt pret arī mūsu planētas noteiktajām robežām, ja mēs vēlamies dzīvot kvalitatīvu dzīvi, ja mēs vēlamies arī miljārdus cilvēkus no jaunatīstības valstīm, um, ja mēs vēlamies viņiem palīdzēt, tad mums ir labāk jāizmanto izēja materiāli, labāk jāizmanto dabas kapitāls. Tāds ir mūsu mērķis. Jaunā Eiropas komisija iecerējusi nākt klajā ar pārskatītu, pārdomātu priekšlikumu, kur būs gūtas visas mācības no labāka regulējuma, kur tiks skatīti jautājumi par subsidiaritāti, kādā veidā Eiropas Savienībā mēs vislabāk varētu varētu pie šī strādāt, kā nodrošinām to, lai mēs ne tikai lemjām par likuma aktiem, par tiesību aktiem, bet kā nodrošinām to pilnīgu piemērošanu, kā varam piesaistīt investīcijas. Tagad, kad sākām pārdomāt to, kā grozīt Barozo komisijas priekšlikumus, mēs iekļaujam arī vidas infrastruktūras projektus. Dajos projektos, kurus varētu finansēt no tā saucamā Junkera investīcijas plāna iniciatīvas. Ļoti ātri nācām klajā ar konkrētām idejām par to, kā mēs varētu Eiropas Savienībā uh, piesaistīt papildus investīciju instrumentus, mēs analizējam projektus un nozares, kurām mūsuprāt būtu jāgūst labums no šīm investīcijām. Un šajā perspektīvā tad arī mēs raugāmies šo aprits ekonomikas konceptu kā tādu. Vēlamies izveidot labāks atkritumu uh, infrastruktūras, lai tad, kad nāksim klajā ar priekšlikumu, lai tad arī mēs varam konkrēti definēt uh, to, kā mēs vēlamies iet uz priekšu, kādi ir mūsu termiņi, lai tas viss labi arī saskaņojas pēc iespējas efektīvāk. Tad riecere. Tas ir tas, ko šodien jums šajā laika periodā varu arī teikt. Kā jau teicu, detalizēti es nevaru runāt par šo alternatīvo priekšlikumu, jo tas vēl ir jāskata, jāizstrādā. Es vienkārši gribēju jums sniegt tādu visaptverošu priekšstatu par to, kādā virzienā strādā Eiropas komisija. Es varu tikai atkārtot, ka Eiropas komisija nāk uz klāja ar apņēmšanos par to, ka uh, grozītais priekšlikums tiks nosūtīts parlamentam un padomei šā, šī gada laikā. Lielas paldies! Grazie! Paldies, paldies par uh, šo prezentāciju. Man ir jāteic no savas puses pirms uh, sākām uh, viedokļu apmaiņu. Pirms uzklāsim koordinātoru jautājumus. Neliels komentārs no manas puses, ģenerāldirektora kungs. Man bija iespējas, ka jūs tiešām staigājat tādām karstām oglēm. Proti, piekrītam priekšlikumiem, taču ir problēmas tomēr uh, pamatot uh, komisijas šo citādo attieksmi. Jo domāju, visos loģikas grāmatās tiek teikts, ja tiek pieņemts kāds lēmums un pēc tam tiek grozīts lēmums, ir jābūt arī iemeslam, pamatam, kādēļ ir mainīts lēmums, bet tieši to es nesaprotu. Kāds ir motīvs, kāds ir iemesls, bet to mēs šeit visi gribam saprast. Skaidrs ir viens. Jā. Ir kas tāds, kam komisija nepiekrīt šajā priekšlikumā un šī iemesla dēļ vēlas mainīt priekšlikumu. Es gribētu saprast, kas tas ir. Kas ir šie punkti, elementi, kas vairs nepatīk komisijai šajā priekšlikumā? Bet, nu, te slepjamies aiz vārdiem labāks regulējums, ambiciozāks priekšlikums, bet mēs nesaprotam, kas jums nepatīk esošajā priekšlikumā. Skaidrs, ka mēs to prasīsim komisāram, arī vicepriekšsēdim. Uh, kas nāks mūsu uzrunāt šai komitejā. Šī komiteja vēlas saprast motivāciju, jo tikai pēc tam mēs varam lemt, vai mēs tam piekrītam, vai arī mums būs cits viedoklis. Un tūlīt pat dodu vārdu koordinatoriem, viņu pārstāvjiem. Kreslēns Florence. Jā, jā. Also, ich fühle mich im Moment. Nu, tā tad eh, šobrīd jūtos ļoti neērti, jo man uh, jākritizē ļoti augstu vērtēta eh, Eiropas Savienības ierēdni. Nu, nelabprāt to daru, bet uh, dažkārt saka, ka nu, mēs atteiksimies no plāniem tikai tad, kad atbildēsim par to. Un To vajadzētu atcerēties. Priekšstādāja kungs, es esmu ārkārtīgi neapmierināts ar to, ka komisārs nav ieradies šeit. Es neatceros nevienu izskatīto jautājumu, kas ir bijis tik strīdīgs padomē un komisijā. Komisija, nu, arī ir ļoti sadalīta. Un kur tad ir? Viņam taču labi maksā, viņam jārod šeit, ja viņš strādāt privātā uzņēmumā. Un, uh, direkt, izpildirektors nebūtu šeit, tad šovakar viņu atlaistu. Nu, taču ir jābūt šim kungam skaidrībai, kas notiek. Viņam jāizskaidro, kādēļ mēs esam šajā situācijā. Un visi tie argumenti, kas ir bijuši saturiski, tam piekrīt. Un no otras puses var mūs arī nomierināt. Ja būs ambiciozāks uh, ziņojums, ko izstrādās jaunā komisija, uh, Nu, tad tas ir iespējams tikai ar parlamentu, taču neviens nevar man iestāstīt, kā līdzinējā komisija četrus gadus ir strādājusi pie šī e, jautājuma, 20-30 pētījums veikus. Nu, vicepriekšstādātāji acīm redzot visus tos nav lasījuši. Un tad vienu gadu laikā tas tiks uzlabots, un tas taču nav ticami. Un šodien no rīta es tiešām zverēju, ka. Uh, atteikšos no labās uzvedības normām un pateikšu savu viedokli šeit. Mēs taču neesam šeit statisti, mēs esam brīvi ievēlēti deputāti, kas grib um, strādāt. Tādēļ, priekšsēdētāji kungs, es iesaku turpināt darbu pie šī dosie, jo ir šie jautājumi parlamentā. Un es gribu zināt, vai komisijai vispār ir juridiskā bāze, lai atsauktu uz šos jautājumus. Nu, laimīgā kārtā neesmu jurists. Bet visādi citādi tad gribētu es redzēt, kā uh, komisārs izskaidros, kā tiek atsaukts uh, šis jautājums, un tad arī Kaltenbergs paskaidros mums, kāda ir situācija. Mēs palīdzēsim, lai uh, ziņams tiktu uzlabots. Jā, nu, protams, ka tur ir pāris tādas sarežģītas lietas, piemēram, uh, reciklēšanas mērķi. Uh, nu nevar uh, salīdzināt uh, Austriju un Rumāniju. Nu, ir šīs atšķirības, jā. Tas jāakceptē, par to taču neviens uh, nešābās, bet, dāmas kungi, es negribu vairs nekādas atšķirības starp uh, Vāciju, Itāliju un Vāciju, Franciju. Mēs esam pietiekami ilgi, esam šeit un mums ir jāpacenšās. Un tādēļ viņi necenšas, jo viņi vienkārši negrib censties. Mums skaidri jārunā. Un tādēļ arī gribēju ļoti skaidri par šo runāt. Un ja es esmu ko aizmirsis, tad uh, pateikšu vēl pasakojošo. Ir izmainījusies situācija pēc uh, jaunās uh, procedūras, kā komisija vēl. Bija kandidāti, no kuriem varēja izvēlēties, un ir ļoti spēcīgi spēki Eiropā. Un tie nav nekādi sociālā darba veicēji, kas ir uh, izmantojuši savu E, iemesla, un tad e, radās saraksti, nu, par kuriem teica, tiek svītrot atsevišķi punkti. Nu, tādēļ lēmumu ne tikai šeit vidas komitejā, bet kādā citā vietā tiks pieņemt, un tādēļ vicepriekšsēdētājiem ir jāierodas, un e, Vēlērkungam arī, un es, nu, laikam pāris nomierinošas tabletes iedzeršu, lai nebūtu tik ļoti nepatīkam jārunā. Paldies! Paldies Karlam Haincem! Demes Maikarkungs. Dank u wel, voorzitter. Ik zal uh, Nederlands uh, spreken. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, runāšu flāmu valodā. Falkenberga kungs. Esmu EKR ēnu referents, sirsnīgs veids jūs šeit mūsu komitejā. Gribu teikt arī pateic par šādu, nu tādu apējošu skaidrojumu un aptvarošu skaidrojumu. Bet, nu, saprot arī situāciju un saprotu, ka jūs vēl varbūt arī visu nesat izsmēluši no tā, ko redzējāt. Un iepriekšējiem runātājiem piekritīšu. Flandrijā, Falkenberga kungs, esmu ievēlēts Flandrijā, un mēs esam tiešām vadošie attiecībā uz atkritumu otrreizēju pārstāvu pārstrādi. Mums ir pāris ārkārtīgi veiksmīgas uh, prakses attiecībā uz aprites ekonomiku, un to mēs vēlamies izmantot, lai pavirzītos uz priekšu ļoti nozīmīgās jomās. Un ja ir vēl kādas uh, šaubas par šī parlamenta pārliecību, tad ceru, ka šīs uh, šaubas var novērst jo balsojums taču bija ļoti skaidrs. Parlaments atbalsta šo pakotni aprits ekonomikas kontekstā un skaidrojumi ir ļoti iespējīgi skaidri, bet pasvītrošu vēlreiz to, ko Florence kungs teica. Ja paliek šie argumenti vēl, tas ir skaidrs, bet no atsaukšanas iemesli pavisam nav skaidri un aizvien vēl neesmu īsti izpratis, ko tad komisija īsti vēlas, vai būs uh, ambiciozāka pakotne, nu tad ir jāsaka nu, tas gluži skaidri un konkrēti, vai arī jūs samazināsiet prasības uh, tām pras, uh, valstīm, kuru izējas pozīcija ir vājāka. Šie dažādie signāli ir tiešām ļoti maldinoši. Un gribu teikt skaidri, nesaprotu. Un jautājums ir skaidrs. Pilnīgi jauna pakotne, kas būs pilnīgi atšķirīga no šodienas nu, atvēlētajā laikā, ko komisija ir uh, minējusi līdz 2015. gadam, nu nezinu gan. Un, lai visu apvienotu, gribu teikt, ka nu, situācija ir neskaidra. Un mēs vēlamies progresu, mēs vēlamies uh, ļoti skaidru progresu balstoties uh, uz uh, esošo situāciju. Ir viss skaidrs, mēs esam gatavi izmaiņām. Un uh, arī Turpināsim darbu. 7. 4. martā būs liels pasākums. Un parādīsim jūs, kādi e, sasniegumi Flandrijā ir aprits ekonomikā. Mēs parādīsim, kādu pievienoto vērtību varam piedāvāt vides ekonomikas Komisāri jūs un visi darbinieki ir uh, laipni lūgti piedalīties šajā pasākumā. Un vēl ļoti žēl, ka komisārs nav ieradies šeit komitejā. Mēs ļoti labprāt uzdot viņam jautājumus. Paldies! Dam Konečna. Konečnas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu savu kolēģu vārdā. Es neesmu ēna referente šim dokumentam, bet viņš lūdz atvainot, viņš nevarēja ierasties, tāpēc pārstāviešu mūsu politisko grupu un mēs esam viensprātis atsaukšana nav īsti saprotama, un bez tam nesaprotam arī to uzklausītā kontekstā. Komisijas pārstāvis saka, komisija vēloties sagād, sagatavot līdz šī gada beigām ambiciozāku projektu. Tas nozīmē, ka uh, nu, ambīcijas ies mazumā. Mēs zinām, kād, kādas tās ir pašreizējā tekstā. Jūs uh, sakāt uh, nepatiesību, jūs sakāt, ka jūs vēlaties kaut ko uzlabot. Uh, bet jūsu rīcība var liecina par to, ka teksts kļūs mazāk ambiciozs. Šis pakotnes priekšlikums piedar pie septītās ietvaru programmas, vides ietvaru programmas. Tas ir saistošs, un mēs nevēlamies piespiest komisiju kaut ko darīt, bet šis dosie piedar pie septītās ietvaru programmas, Un es īsti nesaprotu, kāpēc komisija tagad maina savu pieeju. Šo, šis dokuments ir ieguvis parlamenta atbalstu, tāpat arī padomes un Eiropas iedzīvotāju atbalstu. Mēs esam panākuši plašu vienprātību attiecībā uz šo. Un es atkārtoju, uh, runāju GOE NGL vārdā, es nevaru, mēs nevaram pieņemt to, ka šī pakotne tagad tiek atsaukta un priekšlikums tiks modificēts, jo tas nozīmē, ka potočnika padarītais darbs netiek ņemts vērā. Par pakotni ir notikuši diskusijas ar dažādiem ekspertiem, arī ar sabiedrību, ar eh, zinātniekiem, Un tagad komisija vēlas prezentēt kaut ko, kam mēs nevarēsim piekrist. Mums ir sagatavota bāze, tā ir laba eh, bāze turpmākajam darbam, un komisijai ir jāpiekāpjas, jo, ja tā to nedarīs, tad komisija zaudēs savu ticamību ne tikai parlamentā, bet arī sabiedrībā, kas ir atbalstījusi mūsu izstrādāto. Šis jautājums ir ļoti delikāts. delikāts. Paldies! Gerbandī kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Es atvainojos, ka mazliet nokavējos. Mans vilciens ienāca par vēlu. Man joprojām nav skaidrs, ko komisija īsti grasās darīt ar šo atkritumu pakotni un aprites ekonomikas plāniem. Kad parlamentā pirmoreiz parādījās baumas, ka varētu notikt atsaukšana, tas likās tik ļoti neracionāli. Kā komisijai vajadzētu paskaidrot, kāpēc vispār tā kaut ko tādu ir izdomājusi, kā atsaukšana. Es neesmu neko saprātīgu, ne, saprātīgu atbildi, nevienu saprātīgu argumentu vēl dzirdējis. Neviena laba argumenta nav bijis um, runātājs runāja par uh, cirkulāro vai aprites ekonomiku, bet tā nepiedara pie šīs pakotnes un mazliet par kaut kādiem oglekļa komponentiem. Nevienam nav īsti skaidrības. Nebija skaidrs, nu kāda īsti bija runātāja galvenā doma. Man šķiet, ka politiski iemeslu dēļ Eiropas komisija grib parādīt, ka tā uzbruks akī komunitēr un, un ir nolēmusi atteikties no šīs likumdošanas ieceres uh, apkrituma apsaimniekošanā. Viens no argumentiem bija, ka ekonomiski priekšlikums nav pietiekami pamatots vai nav pietiekami efektīvs, bet paskatieties, kas rakstīts priekšlikumā. Pirmkārt, tur ir runa par 600 miljārdu ietaupījumiem Eiropas ražotājiem. Manuprāt, Eiropas Savienībā nav neviena sektora, kur varētu būt iespējams tik liels ietaupījums tieši ražošanā. Uh, Un tam vajadzētu būt tādam kā stūrakmenim Junkera jaunajā programmā, lai atveseļotu ekonomiku. Es tiešām nesaprotu, kas notiek. Vienīgais, ko mēs tagad redzam, mēs zaudēsim daudz laika, vismaz gadu, iespējams divus gadus. Jūlijā parlamentam tika prezentēts priekšlikums līdz šī gada beigām mums nav izraģu sagaidīt nākamo priekšlikumu, tā ka tas viss tiks novilcināts uz diviem gadiem. Un tas nav viss, kas man visvairāk rada bažas. Šie komisijas dienesti sāks darbu pie jauna priekšlikuma, uh, Un iespējams, ka viņi ļoti ātri sapratīs, ka ļoti grūti piedāvāt kaut ko jaunu, nošķirot to pilnībā vai neatrodot neko līdzīgu esošajā priekšlikumā. Komisija izmisīgi meklēs kaut ko atšķirīgu, ko varētu iekļaut jaunajā priekšlikumā, bet tas nenozīmē, ka līdz ar to tas būs kvalitatīvāks. Tāpēc Es gribētu no sirds aicināt komisiju pārdomāt tās stratēģiju. Un lai mums nav pēc diviem mēnešiem jāatzīst liela neveiksme vai sakāve. Un mēs strādājam, lai sabiedrībai būtu labums un arī ekonomikai. Paldies! Sie, e adesso, Mr. Schleck. Paldies, tagad Šleka kungs lūdzu. Э, Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Dobar dan, gospodine Falkenberg. Paldies, priekšādētāji. Labrīt, Falkenberga kungs. Man ļoti žēl. ka no likumdošanas proc procedūru šo priekšlikumu ir paredzēts izņemt laukā vai atsaukt. Ļoti žēl, pagājušos gados ir izdarīts liels darbs. Un cita starpā to paveica arī komisārs Potočniks. Mēs vēlējāmies pieņemt visu šo pakotni kopumā. Gribu pateikt, ka pašreizējā komisija šādi demonstrē uh, ka vide, vides jautājumi komisijas plānos ir, tiem ir tikai tāda melnā savs loma. Atkritumu apsaimniekošana nav saistīta taču tikai ar eh, ražošanu. Tā ir domāta vides aizsardzībai. Un dīvaini dzirdēt, ka komisija uh, vērtē mūsu plānus kā ambiciozus, bet pati vēlas izstrādāt vēl ambiciozāku plānu. Kādi ir iebildumi pašreizējām iecerēm? Kur šeit pietrūkst ambīciju, ja ir paredzēts likvidēt atkritumu poligonus? aprites ekonomikas izveidošana um, Junker kungs savā priekšvēlēšana kampaņā negatīvi novērtē šo pakotni, it kā tā esot sloks visai sistēmai. Un vēl gribu pateikt sekojošo. Gribu varbūt runāt uh, skarbi, ja komisija vēlas atsaukt šo pakotni, tas nenozīmē, ka rezultāts būs pozitīvs, jo daudzas valstis raizējas par to, ka tās nevarēs uh, sasniegt šos poligonu likvidēšanas mērķus. Uh, Tāpēc vajadzētu termiņus pagarināt. Sī, grācie, mīļie. Paldies, es arī pievienojos tam, ko tikko teica kolēģi. Lēmums atsaukt pakotni nav labs uh, signāls komisijas darba sākuma posmā. Es noteikti arī pievienojos uh, tiem kolēģiem, kuri teica, ka šeit būtu jābūt komisāram Vēlam. Uh, kurš e, atbild uz mūsu jautājumu un skaidro situāciju, ne tikai ņemot vērā izmaksas, kādas jau ir e, veiktas, lai veiktu pētījumus, ietekmes novērtējums un tā, tālāk, tā joprojām. To visu safinansējuši ar e, nodokļu maksātāju naudu, tas tomēr būtu jāņem vērā. Tad uzsver arī to, ka jaunajā priekšlikumā Vai tiks runāts, piemēram, par atkritumu tārīfu punktualizēšanu, vai tiks skatīt šī opcija, lai īstenotu principu, kurš piesārņo arī maksā, un arī organisko materiālu diferenciālā uh, klasifikācija, tas arī ļoti svarīgs pīlārs, lai varētu nodrošināt uh, pilsētas atkritumu apsaimniekošanu. Un vēl viena lieta par atkritumu sadedzināšanu modeli. Un šis modelis neļauj arī samazināt šo atkritumu apmēru un uh, jārunā arī par šo atkritumu palielināšanu un kā to efektīvi pārvaldīt atkritumi, kas tiek sadedzināti. Un noteikti šis punkts ir jāskata padziļināt pēc būtības. Paldies, esam noslēguši tādējādi ēnu referentu komentārus jautājumus un aicinu arī tagad citus izteikties pēc iespējas īsāk man tieslūdzu. Es runāšu īsi. Junkara kungs solīja politisku komisiju, un tiešām tā arī ir. Daudzi to atbalstīja, un te nu tā ir. Un šodien mēs uh, varamies par to, ka nav ielūgti citi, nav Timermansa kunga, un citu, jo politiskais lēmums ir, ļaujoties lobistu lobēšanas spiedienam, visu šo pakotni likvidēt. Tā ir tāda ļoti pavirša rīcība, atsaucot šo uh, kur mums ir problēmas Eiropā. Nav uzticēšanās, nav investīciju un izlikties, ka nu šī pakotne tiks eh, atsaukta, tas novedīs pie tā, ka investīcijas tiks apturētas. Un uh, eh, Nīderlandietis. Uh, lietoja teicienu, un būtībā tas nozīmē tāds, tāds sitiens pa pakaļgalu komisijai. Komisijas rīcība apliecina, ka uzticēšanās nav, uzticēšanās tiek pārkrā, pārkāpta un arī investori neusticēsies, redzot to, kas notiek Es negribu tagad visu uzkraut Karlam Falkenbergam, bet nu viņš ir vienīgais, ka tagad šeit ir un var nodot tālāk ziņu, ka mēs esam ļoti neapmierināti ar komisijas politisko lēmumu pieņēmējiem. Viņ... Jo mums ir izredzes radīt labu likumdošanu, bet uh, šādā periodā, kurā tiešām ir pietiekam daudz problēmu, lai mēs nestrīdētos par to, vai priekšlikumi ir pietiekami labi. Tie nekad nav ideāli, bet tieši tam taču ir domāts padomi, lai tos uzlabotu. Varbūt varētu būt divi lasījumi, nevajadzētu sasteigt visu vienā, bet tas tieši tam tieši ir domāts parlaments un padome. Uh, Tāpēc es gribētu komisiju aizcināt, neaiztikt šo pakotni. Un arguments, ka pakotne nav gana laba, man vispār tas, eh, es pat, man pietrūkst vārdu. Tāpēc vislabāk atzīst, atzīstiet kļūdas. Tie, kas ir atbildīgi par to, kas notiek šobrīd, tā droši vien tā nav visa komisija, bet uh, uh, projekts ir jāturpina virzīt uz priekšu. Paldies! Alkens kundze tiešām aicina izteikties īsi, pretējā gadījumā būs problēmas ar uzklausīšanas noturēšanu lūdzu. Yeah, thank you very much. Uh, just... Paldies! Gribu jautāt Falkenrom, ko jūs gribat apšmaukt šobrīd? Jūs zinat, ka Potočņiks gadiem cīnījās par šo pakotni, un tagad jūs atnākat un sakāt, ka gribat būt vēl ambiciozāku priekšlikumu. Šai komi šī komisija nav izvēlējusies vidi kā prioritāru jomu, un jūs neko nepieminējāt, kas varētu padarīt priekšlikumu ambiciozāku. Jūs kaut ko sacījāt par ekodizainu, bet jūs zināt, ka savā priekšvēlēšana kampaņā Junkers vērsās pret ekodizainu, un skaidrāk te nav iespējams pat izteikties. Ja mēs turpinām šo spēlīti, rezultāts būs nulle, mēs vienkārši paši nonāksim muļķu lomām. Un jūs zināt, ka dalībvalsts ir kritizējušas parlamentu par tā pārāk lielajām ambīcijām, un tagad pēkšņi ierodas komisija, pilnīgi nekonkretizējot neko, paziņo, ka tā tagad būs visambiciozākā. Vai komisijas vadītājs nāks klajā ar jaunām idejām? Dāniski ir teiciens ka atsakoties no pārlieku lielām ambīcijām, ir iespējams izglābt pasauli. Līdzpēkšējais pats lūdzu. Jā, jā. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšu šos nu dienu īsi. Mani pazīst uh, ar to, ka esmu ļoti labēlīgi vienmēr noskaņots pret Eiropas komisiju un vēlos vienmēr ievērot šo savu nostāju. To zina arī Falkenberg kungs, bet nu gan zaudēju savu pacietību, jo viss, kas šodien izskanējis, komisijai ļoti labi zināms. Mēs zinām, kā, kādi ir komisijas izmantotie argumenti. Un, ja komisijas politiskā vadība vēlas izdarīt spiedienus tiem, kuri nav inovējuši un nav investējuši, un ja viņi baidās no dažām zeltainajām kārtēm, uh, Uh, kādas varētu ricināt dažas nacionālajie parlamenti, tad arī pasakiet to ļoti skaidri. Ja komisijas analītiskās komandas, un ir ļoti daudz tur tādu, neredz no mm, plenāras sēdes uh, parlamentā, ka parlaments tiešām vēlas turpināt darbu pie atkrituma pakotnes, tad man ļoti žēl, bet es šaubos par to, vai komisija vispār var nākt klajā ar kādu ambiciozāku pakotni, ja jūs vispār neredzat, ka parlaments vēlas pie tā strādāt. Iepriekšējā runātāja pateica to ļoti skaidri, nu nemuļķosim sevi, jāpasaka skaidri un gaiši, lai komisārs nāk šurp un lai pasaka, ka es baidos no industrijas slikto puišu spiedieniem, jo viņi nevar ievērot šos mērķus. Es jāpasaka, baidos no nacionālajiem parlamentiem, labi darīsim to, bet izbeigsim šo smieklīgo cīņu starp komisiju un parlamentu par likumdošanu, kas mums ir vajadzīga. Un tagad ar Lēnu kundze. <coughs> Paldies, priekšstādā kungs. Piedāvātā direkto, direktīva ir saistīta ar jautājumu, kuram piešķir ļoti lielu nozīmi. Jo tas ir saistīts ar mm, labāko resursu izmantojamību, resursu, kas ir mm, pieejami dabā. Uh, un ir saistīta arī ilgspējīgu attīstību. Bet tam ir izmaksas tehnoloģiskas, ekonomiskas. Tādēļ dalībvalsts un pašvaldības dažkārt uzdod darbu privātiem uzņēmumiem. Tāpat arī ir organizatorās izmaksas, kas ir saistīts ar aprits ekonomiku un normas, kas ir jāievēro uh, uzņēmumiem un uh, pašvaldībām būs saistīts ar izdevumiem. Transports, uzkrājumi prasīs jaunas investīcijas, taču radot šādu ekonomiku jāpārveido dziļāsošo. Tātad komisijai jāprasa prasas plašas izvērtēšanas veikšana. Es zinu, ka izvērtēšana ir bijusi veikta, bet tas nav pietiekami. Un tāpat arī jārunā par a, izmaksām, kāda ir aprits ekonomikai, lai nodrošinātu to, ka mēs esam efektīvi uzraudzībā. Atšķirības Eiropas Savienībā risk, a, rada riskus, ka šis. A, projekts kopumā varētu tikt atbraudēts un mums jāstrādā efektīvi, lai virzītos ceļā uz aprits ekonomiku. Paldies! Un tagad Peterlis kungs. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vprašanje odpadkov en od. Paldies, priekšsēdētāji. <clears throat> Atkrituma problemātika <clears throat> ir vien no, viens no svarīgākajiem jautājumiem, kas mums būs jārisina turpmāk. Uh, Lai to varētu, mums ir nopietni viss jāizrunā. Atkritumi nedrīkst nonākt, šis jautājums nedrīkst nonākt atkritumos kā politisks jautājums. Un uh, jābūt skaidriem mērķiem un saprašanai, kā tos sasniegt. Mēs nedrīkstam uh, pieļaut tādu nepārtrauktību vai pārāvumu, vienā brīdī balsojot par un citā sanāksmē atkal noraidot to, ko esam pieņēmuši. Sāk, iepriekšējā komisija ir izdarījusi labu darbu o, atkritumu apsaimniekošanas regulējuma jomā, un tas ir ļoti tāds sarežģīts komplekss jautājums. Eh, sektorālā pieeja mums nepalīdzēs. Mums ir vajadzīga aptveroša eh, pieeja, kas atspoguļotu dažādos aspektus. Vēl gribu pateikt sekojošo. Atkritumu apsaimniekošanas politika lielā mērā saistīta ar pamata mērķi, kas mums ir vienots ar Eiropas komisiju. Tā ir konkurētspējīgāka spējīgāka ekonomika. Es gribētu dzirdēt konkrēts atbildi uz šo. Paldies. Un tagad Flanagana kungs. Uh, thank you very much. Paldies. Mums ir daudz tulku un tulkojumu, bet šķiet, ka vienas valodas pietrūkst, un tā ir mums ir jārunā cilvēku valodā, un es pārtulkošu. Šajā savienībā visus interesē tikai lielais biznes, peļņa, nevis uh, mazie, ne, nenozīmīgie ļaudis un vide. Un es neusticos jums, komisijas pārstāv, jūs vispār, jūs neinteresē vides jautājumu un Junker Junkera komisija tā ir liela neveiksme un tai nekas cits neatliks, kā iet prom. Paldies, komisijas pārstāvis. Lūdzu, jums ir iespēja atbildēt. Thank you, Chairman. Um, I... Paldies. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju viedokļus, un lielā mērā tie arī atkārto tās nostājas, kuras dzirdējām jau iepriekšējās diskusijās, un arī to dzirdējām plenārs sēdē Strasbūrā. Daudzos veidos man ir tīri prieks dzirdēt ļoti lielo atbalstu komisijas priekšlikumam. Un uh, tik liels entuziasms neesmu to redzējis, uh, kopš strādāju komisijām. Esmu nācis šeit ar daudz un dažādiem priekšlikumiem, bet nu šis ir tas priekšlikums, kuru vēlas uh, komisija atsaukt, lai uzlabotu priekšlikumu, un izrādās šis ir visatbalstītākais priekšlikums Eiropas parlamentā un arī savā veidā arī padomē. Kad padomē nezināja, ka šis priekšlikums varētu tikt atsaukts, pirmajā vīdes ministru sanāksmē Dzirdējām daudz jautājumus un kritikas. Tas ir nesasniedzami, tas ir pārāk ambiciozi, tas ir sarežģīti, tas ir birokrātiski un tā tālāk un tā joprojām. Daudzās diskusijās es dzirdēju līdzīgas reakcijas arī eh, šeit parlamentā diskutējot ar grupām, ar uh, atsevišķiem deputātiem. Līdz ar to ļoti labi dzirdēt, ka šīs priekšlikums, protams, ir tagad labāk saprasts. Un, nu, šo priekšlikumu tagad masveidā visi atbalsta. Atzīstu, ka esmu tieši iesaistīts, bijis arī šī priekšlikuma izstrādē. Taču es šeit nekad nenāktu un teiktu, ka mūsu priekšlikums bija perfekts. Un ka noteikti ir veidi, kā to vēl var uzlabot. Daudz, kas jau tika minēts šai sakarā, es domāju, tagad ir jāstrādā pie kā tāda, kas rada uh, Uzticība investoros. Mēs vēlamies, lai šīs priekšlikums atbild vīdes pamats satraucošajām problēmām. Šeit es atsaucos uz resursu efektivitātes analīzi, kas ir šī priekšlikuma pamatā. Šajā priekšlikumā ir ļoti konkrēts arī ekonomiskais aspekts, un tas ir jāatstrādā pēc iespējas labāk atkal dzirdēju atsauc uz to, ka mums nevajadzētu noglabāt poligonos atkritumus, kā tas ir jāskata nākamās paudzes atkrituma pārvaldībām, ir jāizveidās, nu, jāizvairās no atkrituma ražošanas un ir arī jāpār uh, strādā do, produkti preces redzēt arī no dalību valstīm, un tagad arī šie argumenti izskan spēcīgāk tieši no dalību valstu puses. Šī joprojām ir konkrēta realitāte, konkrēta situācija, kā ir visai liels skaits dalību valstu, kas 90% no savu pašvaldību atkritumu noglabā poligonos, jā, Flandrija, piemēram, uh, ātri parādīja, ka situācija var mainīt un ātri, un ka ir iespējas lineāro ekonomiku pārvērst aprits ekonomikā, un to var darīt daudzos dažādos veidos. Es arī pats esmu apmeklējis vairākus uzņēmumus, es zinu, cik daudz ir veikti pētījumi, kādas inovācijas tiek arī eh, rastas, lai labāk pārstrādātu arī PVC materiāls un tam līdzīgi. Ir ļoti labi šie pārstrādes rādītāji, taču ir joprojām vēl arī visai liela daļa Eiropas ekonomika, kur tas tā nav. Un tas ir jārisina. Ir jāsaprot tās, kādēļ daži Eiropas Savienībā uh, atkritumu poligānos noglabā mazāk par 1-2% no pašvaldību atkritumiem, kamēr citi tur uzglabā 95% eh, no šiem atkritumiem. Pie tā mēs esam strādājuši, mums ir taisnība, ir pētījumi, mums ir ietekmes novērtējumi. Šis materiāls jau tur paliek, tas nekur nepazudīs analītiskais darbs, kāds ir veikts, lai izstrādātu esošo priekšlikumu, joprojām ir aktuāls. Taču ir lietas, kuras varbūt mēs varam saprast labāk. Procesa laikā vienmēr esmu norādījis uz to, ka mums ir likumdošanā prasības dalību valstīm 2015. gadā paredzēt atsevišķus uh, atkritums savākšanas schēmas plastmasai, papīram, metālam un stiklam. Mums ir ļoti skaidri, skaidrs nostāja arī attiecībā uz bioatkritumiem, kuru apstrādātu nemaz nevar noglabāt poligonos, un tas viss joprojām notiek. Mēs esam sākuši veikt izvērtējumu, lai labāk saprast, kā šī, uh, kādas uh, atkrituma savākšanas sistēmas ir izveidotas dalību valstīs, jo ir šāda prasība likumdošanā. Tas ir jāizdara līdz 15. gadam. Tātad, vai mēs varam pieļaut pēc 25. gada joprojām uzglabāt poligonos atkritumus laikā, kad paralēli ir šīs uh, atkritumu šķirošanas schēmas. Būtu liederīgi, ja dialogā starp mums mēs pieņemtu to, ka varam meklēt labāks risinājums. Es varu tikai jūs aicināt uzklausīt arī pirmā vietas priekšsēdētāju Timermaņu kungu, kā komisija vēlas nāk klajā ar visaptvarošāku, ambiciozāku priekšlikumu, kā nopietni mēs vēlamies pie tā strādāt. Un uh, tad arī, nu, spriediet pēc tam. Tad, kad uh, jūs zināsiet, kāds ir šis priekšlikums, un nevis spriest par to, ko mēs vēl nezinām kas tur tiks atspoguļots. Es no savas puses varu norādīt, kā mēs strādājam konstruktīvi pie tā, lai radītu tādu vidi, kur šī atkrituma politika sniedz savu ieguldījumu ekonomiskai izaugsmai, radot darba vietas, mēs zinām, ka tur ir potenciāls, mums ir jārod labākais veids, kā konkrēti ātri šo potenciālu atbrīvot. Uzklausīju arī tos, ka šeit ļoti svarīgs ir laiks. Es saprotu, ka esošajā ekonomiskajā situācijā tas tā ir Eiropā, bet neaizmirsīsim arī to, ka mums jau ir likumdošana par visiem šiem jautājumiem. Mums ir mērķi, tie ir konkrēti atrunāti, arī līdz 2020. gadam lielākā daļa dalību valstu nesasniegs šos 20, 20 mērķus. Jaunais priekšlikums paplašina šos ambiciozākos mērķus līdz 30. gadam. Mēs nesakām, uh, ka kaut kas notiks rīt no rīta. Tā ir noteikti joma, kur mēs varam vēl izmantot mūsu rīcībā esošo laiku un varu tikai atkārtot. Uh, komisija, uzklausot uh, parlamentu, uzklausot dalību valstis, nākusi klajā ar uh, apņēmību šogad jums uh, prezentēt jaunu priekšlikumu, cik ambiciozu, kurās jomās. Esmu jums sniedzis norādes, kur būs papildus priekšlikumi, ieteikumi par to, kā mēs ražojam preces, līdz tam, kā labāk atbalstīt pārstrādes procesu. Es nevaru sniegt jums uh, vairāk informācijas par to, ko varam šeit darīt. Mēs varam tikai analizēt un mēģināt saprast dēlību valstu uh, dažādām situācijām, nāk lai ar likumdošanas priekšlikumiem, kas var tikt īstenoti 28. dalībvalstīs. Paldies! Liels paldies ģenerāla direktoru kungam! Vispirms jau liels paldies par to, ka pieņēmāt uh, pozitīvi atbildēt uz uh, ielūgumu ierasties šai komitejā, tāpat laikā ļoti labi apzinoties, kādas bija iepriekšējās debates, kad jūs nācāt tagad uh, vēršu cīņa laukā, un jūs nekādā gadījumā nu, nebijāt uh, šeit galvenais kaujinīgs. Un, Nododiet lūdzu vicepriekšsēdētājiem vēstījumu, ka mēs viņu šeit sagaidām un gribam detalizētu skaidrojumu par motivācijām un um, lēmumu. Liels paldies! Pārējiem pie nākamā punkta darba kārtībā. Publisku uzklausīšana. Un tūlīt pat došu vārdu referentam Arī tādēļ, ka esam jau uh, iekavējuši. Tātad tie, kuri vēlas pamest eh, zāli, dariet to lūdzu klusumā, lai varam noturēt uzklausīšanu. Lūdzu, Bonafē kundze, liels paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā, ka esam iekavējuši un mūsu vidū ir arī ļoti svarīgi viesi. Es izteikšos pavisam īsi jūs iepazīstinot ar šo uzklausīšanu. Uh, Daudzi uzdod jautājumu par to, kādēļ mēs vēlamie, vēlējāmies saglabāt šo uzklausīšanu par spīti grūtībām. Es domāju, ka mēs esam vienkārši konsekventi un mums ir jābūt arī uzticamiem. Un pat, ja komisija arī nav ievērojusi savu apņemšanos, bet, nu, mēs strādāsim līdz brīdim, kad mums tiks prezentēts priekšlikums, cerams, ka tas tā būs kā mēs vēlējāmies organizēt tātad šo uzklausīšanu. Sadalam divās daļās. Pirmā daļa - vispārīga spārdoms par aprits ekonomiku, un otra daļa - uzklausīsim galvenos iesaistītās puses, uzklausīsim arī kritiskos punktus. Mm, kas ir šajā priekšlikumā. Vispirms par aprīce ekonomiku. Kādēļ tā? Tādēļ, ka Atkrituma direktīva ir aprīts ekonomikas pakotnes neatņemama sastāvdaļa, un arī iepriekšējās debatēs vadlīnija tāda, kā pārēj no lineārās un uz aprīts ekonomiku notiek efektīvi izmantojot resursus. Uh, Taču šie mērķi, kas ir augstāk attiecībā uz pārstrādi, atkārtot izmantošanu, skaidrs, ka tam visam ir saikne arī ar atkritumiem. Atkritumi, kas netiek uzskatīti vienkārši par kaut ko lieku, bet kā par vērtīgu resursu. Mainīsim paradigmu, mainīsim šo mūsu domāšanas veidu. Un otrā daļa lēmām diskutēt kopā ar iesaistītajām pusēm šomēnes. Arī tikos ar visiem atbildīgajām personām un arī apzinos, kādas grūtības rada šis priekšlikums. Uh, arī šī aprēķina metode, teicām jau iepriekš, tas noteikti ir mm, vienotā aprēķina metode, kas ir pievienotā vērtība, bet tam ir arī savi kritiskie punkti un kur tad mēs aprēķinām, kādā veidā mēs aprēķinām mm, šo mm, pārstrādu un tā tālāk. Tad arī ir jautājums par pašvaldību atkritumiem arī manā. Uh, ziņojumā tas viss tiks atspoguļots, un uh, tad arī ražošanas atbildība. Es domāju, ka šī ir ļoti svarīga iespēja, lai mēs uh, varētu uzklausīt viesus un tādējādi arī noslēgšu savu uzrunu. Sveicu viesus un tad vārds priekšsēdētājiem atpakaļ. Liels paldies! Un tagad sākam ar sešu minūšu prezentāciju. Džos Blerjots, izpilda direktors, atbildīgs par komunikāciju un politiku, Elena MacArthur fondā, lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, I'll keep it brief. Then. Paldies, es runāšu īsi. <clears throat> Šis fonds ir bezpēļņas organizācija apvienotajā karalistē. To izveidoja pirms četriem gadiem, lai veicinātu pārējus aprites ekonomiku. Mēs strādājam ar ekonomikas, izglītības, biznesa pārstāvjiem, veicam ekonomiskās analīzes, pētījumus un veicinam pārēju no lineārās ekonomikas, kurā ir liels pārtē, patēriņš, uz aprits ekonomiku. Viens no jautājumiem, kāpēc tas būtu tagad vajadzīgs, ir virkne faktoru, kas padara šo pārēju nepieciešamu. Uh, Tāpat uh, mēs sastopamies ar resursu trūkumu, arvien biežāk ar lielu slodzi ekosistēmām un tā tālāk. Tāpat investori un finanšu um, aprindas arī vēlas, lai ekonomika varētu būt kļūtu tāda uh, ilgtspējīgāka un vairāk varētu ņemt vērā vides apsvērumus. Mēs strādājam pie patērētā informācijas, cenšoties parādīt, um, ka būtiskāk ir nevis uh, kaut ko iegūt īpašumā, bet lai būtu pieeja kāda resursa izmantošanai un lai resursu aprite būtu raitāka. Un mēs izmantojam arī informācijas tehnoloģiju, dažādas informācijas tehnoloģijas, ievācam informāciju par pieejamajiem resursiem un ja mēs attēlojam grafiski aprites ekonomiku, uh, tā varbūt nav tāda ideāla vai izsmeļoša, bet runa ir par sistēmiskām pārmaiņām, kas ietekmēs virkni sektoru. Bet mēs nodalām bioloģiskos materiālus no tehniskajiem materiāliem vai izēvielām, kas ir labajā pusē. Mēs ir skaidrs, ka ekonomiskajā, ekonomikas pētījumā tas parāda, ka vislielākā, vislielākais potenciāls ir redzams grafikas centrālajā daļā. Um, tas te ir runa par materiālu atkārtotu pārstrādi un piemērs varētu būt salīdzinot, um, ja, piemēram, motors automašīnai tiek ražots no jaunām izēvielām, tad ir iespēja arī uh, to ražot no jau izlietotām izēvielām. Ietaupījums ir 57%, kas ir ļoti ievērojams skaitlis. Uh, Eh, dažādas komponentes var tikt eh, izlietotas vairāk kārt, var novērst piesārņojumu vairāk kārt lietojot vai savādāk eh, samontējot jau iepriekš izlietotas detaļas. Un mēs cenšamies izzināt, kur kādas iespējas var būt, lai uh, šādas, šādu pieeju varētu izmantot arvien plašāk. Tas attiecās uz, arī uz biznesa uh, modeļiem, kā piemēram līzinga ieviešana un citi. 2000, 2020. gadam mums ir veikts pētījums par uh, iespējām ietaupīt investīciju vai kapitālu preču jomā, kāds ir ietaupījuma potenciāls. Un mūs gaida ļoti daudz interesantu notikumu jākot, nākotnē. Šeit jūs redzat, šis skaitlis arī jau tika minēts. Uh, Uh, produktos, kam ir tāds vidēji ilgs dzīves cikls, kas ir piemēram veļas mašīnas vai, vai televizoru un radio, var redzēt, ka ietaupījums var būt, tie ir, mēs runājam šeit par miljardiem. Un nekādas īpašas uh, iejaukš, politiskas iejaukšanās vai lielas izmaiņas politikā arī nebūtu vajadzīgas. Ir jāmaina priekšnoteikumi sistēmā, bet politiķiem ir ļoti lielas iespējas veicināt procesu. Ir biznesa jomas, kas jau, kurās jau aktīvi izmanto um, šādas uh, taupījuma iespējas. Un tas viss arī, uh, tas ir vēl viens elements vai vēl viens solis uz aprites ekonomiku. Un noslēgumā gribu teikt dažus vārdus par otro pētījumu, ko mēs veicām. Runa ir par um, nu, tādiem plaša patēriņa precēm Un te var redzēt, ka ļoti liels ietaupījuma potenciāls ir nu, iesaiņotai pārtikai, tāpat arī apģērbiem, dzērieniem, svaigai pārtikai. Un te mums ir ļoti lielas iespējas arī uzlabot situāciju um, izmantojot vairāk bioloģiskos lauksaimniecības produktus vai ražojumus. Uh, resursu taupīšana ir būtiska stratēģijas daļa. Uh, ir nepieciešams pētīt, kādas stratēģijas tiek izmantotas ekonomikā, lai uzlabotu resursu atkārtotu izmantošanu. Paldies! Thank you to you, and now we... Paldies! Un tagad galveno iesaistīto pušu nostāja Pīters Kurts, Eiropas atkrituma pārvaldes federācijas vicepriekšsēdētājs. Lūdzu! Priekšsēdētāji, vai es varu izteikt vienu reglamentu jautājumu? E, mums nav izdalītas prezentācijas, nezinu, vai ir pieejams e komitejas mājaslapā. Es mēģināju atrast tās, bet uz ekrāna ir grūti redzēt, vai ir pieejams šīs prezentācijas. Okay. Uh, we send you in a short time. Because... Sūtīsim uh, pavisam drīz jums šīs prezentācijas. un die Möglichkeit, die europäische Entsorgung. Priekšsādātājs un kunga deputāti, esmu ļoti iepriecināts, ka varu uh, uzstāties šeit un jūs informā, informēt mūsu uh, apvienība prezentē ap 18 dalībvalsts, Norvēģiju, Serbiju un 75 miljārdi eiro ir uh, apgrozījums. Aprits ekonomika 2014. gadā tika prezentēta, toreiz pat Očņikungs par to runāja, un tā bija ļoti nozīmīga iniciatīva. Tādēļ mūsu skatījumā tā atsaukšana būtu kļūda un fatāls signāls. Ja, protams, sākotnējais priekšlikums atsevišķos punktos tika kritizēts, pamatot kritizēts, tika runāts par kvotām, definīcijām un tā tālāk. Lai to uzlabotu, un mainītu. Mūsu skatījumā to varētu darīt eh, likumdošanas procesā, bet nu, tā vietā tagad eh, tiek plānots atsaukt šo eh, pakotni un nemaz nesākt likumdošanas procedūru, un atkārtoši tas ir nepareizs signāls. Ļoti nozīmīgs uzlabošanas punkts mūsu skatījumā būtu rast pareizos instrumentus mērķi izmantošanai, iesasniegšanai. Pirmām kārtām gribu runāt par finansējumu. Uh, kas ir nepieciešams iekārtām un tehnoloģijām. Aprits ekonomika ir rītdienas ekonomika. Un jūs zinat, ka ne visi līdzekļi vienmēr ir izmantot. Un kad līdzekļi ir bijuši izmantot, tad tos izmanto, mm, lai uh, būvētu uh, atkritumu uh, poligonus, un tas uh, neatbilst īsti spēcīgai ekonomikai. Piecu pakāpju ekonomika 2008. gadā definēta varētu tikt attīstīta, veicinot tādas modeļas, kurās iesaistās arī privātā ekonomikā, un tas būtu saistīts ar izšķirīgu uzlabojumu. Dāmas un kungi, Eiropas līgumā līmenī ir absolūti nepieciešama lēmuma. Tas ir nepieciešams tik, ne tikai ietveram, bet arī īstenošanai. Mums ir nepieciešams Eiropas atkritumu apsaimniekošanas plāns, lai visā Eiropā rastu pieju iekārtu infrastruktūrai, kas atbilst, piemēram, atkritumu hierarhijas noteikumiem. Nu, piemēram, plastmasas sortēšana, šķirošana tagad noteikti tādās iekārtās, kurām nepieciešami aptuveni 5 miljonu cilvēku radītie plasmasas atkritumi. Mēs varam virzēties uz priekšu, iedomāsim pārrobežu kontekstā. Dams un kungi, teorētiski daudz ir saistīti ar ekoloģisku tirgus ekonomikas attīstību. Viena no komisāriem, radot 580 tūkstošu darba vietas, reformējot atkritumu nozari tas tika solīts. Vācijā aptuveni ceturdaļu miljonu cilvēku strādā šajā jomā un saistītajās nozarēs. Līdz ar to es domāju, ka minētie skaitļi kā mērķis ir iespējami. Bez tam emisijas gāzes samazināšana un atjaunīgās enerģijas ir tās jomas, kas ar to ir saistīts. Šeit iet runa par darba vietām, investīcijām, un tādēļ nevajadzētu īsināt tās iniciatīvas, kas uh, var um, radīt pozitīvus efektus iespējama atkrituma pakotnes atsaukšana. Skandināvijā, Benelux valstīs un Vācijā visdrīzāk um, neradītu pārāk lielus zaudējumus. Taču jaunās dalību valstis uh, visas saskars ar uh, lielām problēmām, Un līdz 2020. gadam būtu jāsasniedz uh, otrreizējais pārstāvis kvotas 50% apmērā. Un tieši šajās valstīs uh, pakotnes atsaukšanu saprastu kā signālu, ka um, līdzeks visām problēmām mm, vairs nav šī Eiropas atbalsta. Es jūs apelēju, lūdzu, nesniedziet uh, šādu uh, signālu, un tieši tas ir tas, ko gribēju šodien pateikt. Paldies! Grazie, e adesso. Paldies! Un tagad Piotrs Bārzaks, kas pārstāv Eiropas aizjūtama vidas biroja, paldies priekšsēdētāju, strādāju EB, un uh, paldies par to, ka uzaicinājāt arī uh, mūsu šo uzklausīšanu. Protams, uh, laiks būtu varējis būt garāks, jo jautājums ir ļoti aktuāls, bet, nu, varbūt tas arī ir uh, tā, tā priekšrocība no visa šī trokšņa, ka mēs pievēršam lielāku uzmanību, mums ir jāmobilizējas un uh, jānodrošina šī atkrituma pārsēra. Mēs esam Eiropas vīdes birojs, kur pilās vēl 50 miljoni pilsoņi, bet šeit Briselē mēs strādājām ar NVO. Aicinu arī iepazīties ar paziņojumu, kas ir uz galda. Mēs aicinām iepazīties ar pretargumentiem pret Timermaņa kunga sacīto, kā viņš pamato priekšlikuma atsauci. Uh, atsaukšanu. Patiesībā viņa argumenti ir ļoti viegli apstrīdami. Runāsim tagad pēc būtības. Debatēs noteikti atgriezīsimies vēl pie politiskiem jautājumiem. Atcerieties šo tad, tad, dokumentu, dzīvojot saskaņā ar savu planētu, saistošie mērķi, kas ir pieņemts šeit kopā ar padomi. Šis ir vadošais dokuments. Uh, kas mums ir jāņem vērā. Ja mēs sakam A, mums jāsaka B, atkrituma priekšlikums, par ko runājam šodien, ir uh, vienīgais konkrētais instruments, lai varētu sasniegt šos saistošos mērķus. Resursa efektivitāti vai jau. Uh, vīdes draudzīgu politiku, ekonomiku un tā tālāk un tā joprojām. Priekšlikums ir pareizā virzienā, mēs nevaram regresēt citādi līdz 20. gadam nesasniegsim nepieciešamos mērķus. Paldies deputātiem visiem, kas atbalstījuši ceturtdienu ar savu balsi. Uh, to, ka neatbalsta priekšlikuma atsauci. Tātad ir pat, ja nav rezolūcijas politiski iemeslu dēļ, kā jau tas politikā notiek, tomēr vēstījums ir ļoti skaidrs. Komisija nevar ignorēt uh, šo signālu. Bija arī vēstules, sūtīts arī no deputātiem, bija oktobra padomas secinājumi, pat iedalība valstis arī jo, izteica izpēc atrunu, tomēr pakotnika atbalstīt. Arī padome decembrī bija izskrēja ļoti skaidrs atbalsts pakotnei un uh, pateikt skaidrs neatsaukšanai. Reģiona komiteja ECOSOC arī strādā pie šīs likumdošanas. Visi pie tā strādā pašvaldības, industrija, NVO, visi strādā, bet komisija totāli ignorē šīs balsas. Mums visiem ir jās, skaidri jāsaka nē. Runāsim par būtību. Aprits ekonomika tagad ir ļoti modē, bet ja kad vēlāk par to runāsim, tomēr grib precizēt, ka šiem cikliem ir jābūt lēniem jānodrošina preču pēc iespējas lielāka ilgtspējība. Precēm jābūt mazām. Kāpēc? Arī plānām, lai nodrošinātu efektīvu atkritumu pārsādes plūsmu. Bet arī šiem cikliem jābūt lokāla rakstura. Uh, kā atgūt industriju Eiropā, nu lai jums veicas, ja jūs ticat, ka tas ir iespējams, ko mēs varam dalīt, lai veicinātu industriju attīstību, tad, tad šis pēc patēriņa industrijas. Mēs varam nodrošināt industrijas, nozares, darba vietas, tekstila, plasmas un citu uh, materiāla jomā mums ir arī ziņojums izstrādāts ar resursu efektivitāti, kur mēs sakām, ka vairāk nekā 800 tūkstoši darba vietas var tikt radītas. Ja īstenosim šīs ambiciozās politikas, tā skaitā arī preču labošanas aktivitātes, līdz ar to mēs varam arī mazināt bezdarbu. Tas ir mums ļoti svarīgi. Cik daudz darba vietas būs uh, atkritumu sadedzināšanas jomā, tas ir jautājums jums. uzsvēru to, ka mums ir nepieciešami mērķi, mums ir nepieciešami saistoši mērķi. Pakreisi jūs redzat eh, materiālu pārstrādi desmit gadu laikā, mēs esam progresējuši, kādēļ jums ir saistoši mērķi. Tā labi jūs redzat, eh, bio daudzveidību, eh, bio atkritumu pārstrādi, tur mums ir tikai vadlīnijas, nekādu saistošu mērķi, rezultāts, nekāda progresa. Tādēļ mums ir nepieciešami saistoši mērķi, mums ir vēl vairāk piemēri. Uh, Tad arī šis viens no aktuālākiem jautājumiem, kā kolēģi jau teica, mums ir nepieciešama Eiropas Savienības likumdošana šajā jomā. Es vādu atkritumu ekspertu grupu Eiropā, kur tiek saustrumi rietumi. Es esmu no Polijas. Es zinu, kāda ir situācija Polijā, Čehijā, Slovākijā. Uh, atkritumu pārstrā, pārvaldības plāni, kurus ir izstrādājuši vīdes ministri, nav ambiciozi. To pašu dzirdam arī no uzņēmumiem. Mums ir nepieciešami Eiropas piena, uzlikti pienākumi un saistoši mērķi. Mums ir nepieciešams eko dizains un tā tālāk tā joprojām likumdošana visā šajā jomā, lai ka nav noslēgums ko nozīmē nāklajā ar ambiciozāku priekšlikumu. Mēs saprotam tikai to vienā veidā, proti saglabāt esošo ambiciju līmeni plus arī papildināt ambīcijas ar iniciatīvām, kas ir aprits ekonomikas paziņojumā un ziņojumā, pie kā strādā Pitikainins kundze. Nelikumdošanas iniciatīvas varētu tikt iekļūtas likumdošanas daļā, un tā saprastu ambiciozāku priekšlikumu. Mums ir nepieciešama Eiropas aprīts ekonomika pēc iespējas ātrāk, un Eiropas nākotne tādēļ būs gaišāka. Mums ir visas sastāvdaļas, mums tagad ir vajadzīga politiskā grība. Paldies! Thank you to you, and now we are... Paldies! Tagad Filippo Brandolīni vārds, kas pārstāv. Thank you organizācija, kas nodarbojas ar. Uh, paldies, paldies. Es pārstāvu divas asociācijas, Eiropas asociācijas Municipal Waste Europe, kas pārstāv arī Nacionālās uh, atkrituma pārvaldības asociācijas un arī asociācija, kas plašāk pārstāv uh, uh vispārīgu pakalpojumu interešu asociācijas arī viens no trim sociālajiem partneriem, kas oficiāli arī tiek atzīts Eiropas komisijā. Um, Tātad CIP arī pozitīvi raugās uz aprits ekonomikas priekšlikumu, uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu ceļā uz aprites ekonomiku kur resursu efektivitāte kļūst par absolūti fundamentālu faktoru gan izaugsmē, gan arī vidas aizsardzībai Eiropas Savienībā. Pākotnē arī pā, tiek identificēta uh, izšķirošā loma, ko spēlē atkritumu pārvaldību. Uzskatām, ka atkritumu pārvaldībai jānozīmē resursu pārvaldība, efektīva resursu pārvaldība. Uzsveram to, ka, lai pilnībā varētu aktualizēt likumdošanu, at, uh, aprīts ekonomikā ir jāsāk no prevencijas līmeņa, atkārtot preču izmantošanas, tie ir absolūti svarīgi etapi, lai varētu nodrošināt visas pakotnes veiksmīgu darbību aprites ekonomikas pakotni. Mēs, protams, ceram, ka saglabāsies darbs pie šīs pakotnes un arī turpināsim darbu pie šīs likumdošanas. Tātad teicu, ka aprites ekonomikas pakotne mums sniedz jaunu definīciju par to, kas ir pašvaldības atkritumi. Mēs uzskatām, ka šai definīcijai ir jābūt ekskluzīvi saskaņā ar paša atkrituma definīcija, un lai tas nebūtu sasaistīts ar kādu uh, sabiedrības dimensiju vai par atkritumu savākšanas metodēm. Šai definīcijai ir jābalstās uz Eiropas atkritumu katalogu. Mēs arī uzskatām, ka pārstrādes mērķi ir ļoti būtiski, un šo uh, mērķu vidū ļoti svarīgi noteikt vienotu metodi Eiropas Savienības līmenī, lai varētu aprēķināt pārstrādes rādītāju. Uzskatām, ka aprēķināja metodē jābalstās uz pirmās šķirošanas rezultātiem. Norādam arī uz to, ka nepieciešams noteikt ambiciozus mērķus tajā pat laikā. Jāparedz arī tu, tas, ka mērķus tiešām var reāli sasniegt. Jaunajiem mērķiem mūsuprāt ir eh, jābūt uh, adekvāti izstrādātiem, ņemot vērā kontekstu. Tu nevaram ignorēt uh, to, uh, kā uh, citādāk ir jādefinē pašvaldības atkritumi, ir jādefinē arī aprēķina metodika, kā arī jāapzinās, kādi ir rezultāti līdz šim sasniegti 28 dalību valstīs attiecībās atkritumu pārstrādi tad arī uzskatām, ka pārstrādei, pārstrāde ir jāpalielina, gan runājot par daudzumu, gan īpaši runājot par kvalitāti. Lai efektīvi varētu pārstrādāt šos pasaules atkritumus un uzskatām, ka jādefinē specifiski pārstrādes mērķi atsevišķiem atkritumu veidiem Un te varam minēt, piemēram, pārtikas atkritumus un tieši atkrituma organisko daļu, bioloģisko daļu. Tad arī ražošana, ražotāja atbā, atbildības paplašināšana ir ļoti būtisks instruments, lai efektīvi varētu sasniegt aprites ekonomikas mērķus, lai arī uh, efektīvāk varētu sasniegt šos arī apstrādes mērķus. Tad papildus vēl tām apstrādāto materiālu tirgus ir jāatbalsta un jāstiprina, un šeit svarīgi arī atkritumu pārstrādes gala kritērija, to izstrāde būtu ļoti liederīga. Šajā kontekstā vēlamies arī vēl piemetināt, kā ekodizains ir stūrakmenis un priekšnoteikums, lai varētu sasniegt aprits ekonomikas mērķus. Ekodizains ir priekšnoteikums arī, lai veiksmīgi varētu sasniegt tos mērķus, kas ir ambiciozi un tāpat laikā, mūsuprāt, ir arī sasniedzami apstrādes jomā lai sasniegtu pārstrādes mērķus, ir arī jātīsta struktūru, pārstrādes infrastruktūras un atkritums savākšanas infrastruktūras tīkli. Jātīsta arī atbilstīgi tehnoloģija attīstībai, atkritumu savākšanas infrastruktūras iekārtas un atkritumu pārstrādes iekārtas Eiropā. Kā jau to norāda arī pieredze, Tik daudzās dalību valstīs šī ir brīnišķīga iespēja, lai varētu palielināt izaugsmi, nodarbinātību, arī zaļās darba vietas mūsu valstīs. Atkritumu pārstrāde dalība valstīs norāda uz nepieciešamību attīstīt šāda veida struktūras, iekārtas tieši, kas attiec uz atkritumu savākšanu un pārstrādi. Un noslēgumā dažas pārdomas par mērķiem mm, atkritumu sadedzināšanas un uzglabāšanas jomā mērķi, kas ir iekļauti pakotnē, ir uh, ļoti būtiski, lai nodrošinātu aprīts ekonomiku. Tas ir arī jānosaka ļoti realistiskā veidā, progresīvā veidā. Mēs piekrītam tam, ka ir jānosaka arī šī etapi līdz 2025. un 2030. gadam lai samazinātu atkritumu uzglabāšanu, palielinātu pārstrādi. Uzskatām, ka šie mērķi ir jāpiemēro visiem uh, atkritumiem un ne tikai pašvaldības atkritumiem. Paldies! Paldies! Un pēdējais, un pē, runātājs pēc tam debats Virģinijā Jānsene, Eiropēna uh, direktora lūdzu. I would like to thank the chair and Paldies. Paldies par uzaicinājumu piedalīties uzklausīšanā. Paldies arī ēnu referentiem par to, ka viņi atlicinājuši laiku. Lielākā daļa uh, Eiropas parlamenta deputāti ir atbalstījuši atkritumu pakotni, un tas tika apliecināts arī šodien jau diskusijās. <clears throat> Mana organizācija ir atbalstījusi um, atkritumu pakotni. Mēs turpināsim struktūrālu sadarbību gan ar jums, gan padomu, gan komisiju, lai atkritumu pārstrādes pārskatīšana var novest pie konkrēta mērķa. Mana organizācija nodarbojas ar iesaiņojuma jautājumiem saistībā ar vidi. Un, uh, Tas attiecās gan uz pa, aps, iesaiņojumu ražotājiem, gan lietotājiem. Mūsu uh, locekļi sadarbojas, lai labāk uzlabotu resursu efektīvu izlietojumu saistībā ar iesaiņojumu ražošanu. Un mēs strādājam arī, lai iesaiņojumu risinājumi būtu tādi, lai tie atbilstu vides, ekonomiskajām un sociālajām vajadzībām. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama, nepieciešams skaidrs, saprotams un efektīvs Eiropas Savienības regulējošais ietvars. Un mēs vēlamies pirmkārt panākt, lai tiktu harmonizētas definīcijas, tāpat Mums ir jātiek skaidrībā par to, kā panākt, lai lietotāji atbildīgāk uztvērtu šo jautājumu un kādi aizsardzības eh, līdzekļi vai instrumenti ir vajadzīgi tirgū. Un šīs trīs, eh, eh, šie trīs, šīs trīs policis, politiskās prasības palīdzēs mums uzlabot situācijas sektorā. Mēs panāksim, kā arī biznes uh, attīstīsies tā, lai varētu veidot papildus darba vietas. Pirmkārt, mums ir jābūt skaidrai sistēmai, kā kvantificēt to, uh, kā tiek pārstrādāts iesaiņojums. Sistēmai ir jādarbojas visā Eiropas Savienībā, ir jānosaka reāli atkārtotas pārstrādes mērķi. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai ir jāpieņem regulējums, tam ir jābūt harmonizētam, lai um, iesaiņojumu pārvaldība varētu notikt efektīvi. Mērķiem, protams, ir jābūt reāliem. Mēs zinām, ka ne visās dalību valstīs sekmīgi tiek ieviesti Eiropas Savienības eh, likumu akti. Un attiec, atšķirības ir lielas arī pārstrādes infrastruktūrā, pārstrādes apjomos. Tāpat mums ir jābūt skaidrībai, kā panākt mērķus, par kuriem vienosimies. Mums ir noteikti atbildības daļa jāuztic ražotājiem. Un šeit es runāju par produktiem, kam ir ilgāks dzīves cikls. Sistēmai ir jābūt tādai, lai ražotājiem būtu reāli īstenot mērķus, un mums ir vajadzīga vajadzīgi saistoši mērķi iesaiņojumu un iesaiņojumu atkritumu direktīvā. Tas attiecās uz visām iesaistītajām pusēm un saskaņā ar subsidiaritātes principu. Um, dalība valstis var izvēlēties, kādā veidā tās ies, iekļaus savā likumdošanā attiecīgo direktīvu. Saistošām minimālajām prasībām ir priekšrocība tāda, ka peļņu būs iespējams gūt arī darboties tādā ierobežotā uh, ietvarā, kurā prasības būs zemākas. Tas palīdzēs veicināt konkurētspēju, uzlabot atkritumu savākšanas sistēmu un atkritumu nodošanu atkārtotai pārstrādē. Un Eiropas Savienībai ir jāizdod vadlīnijas, uzsverot pilnīgi visu iesaistīto pušu atbildību. Arī pārskata atbildība ir jānodrošina gan ražotājiem, gan publiskajiem un privātajiem atkritumu pārstrādes uh, menedžeriem vai atbildīgajām personām. Un arī visiem, visām citām iesaistītajām pusēm. Nevaram akceptēt to, ka visas izmaksas par atkritumu pārstrādes pārvaldību tiek uzliktas ražotājiem. Es domāju, ka tas nav pareizs solis, tas arī nesaskan ar izmaksu efektivitātes principu. <clears throat> Runājot par minimālajām prasībām, es nevaru tagad tajās iedziļināties, bet Um, jūs varat uh, iepazīties ar materiāliem, kas atrodas pie zāles durvīm. Un trešais punkts ir iekšējā tirgus princips. Iekšējais tirgus ļauj attīstīt uh, ekonomiku, samazināt izmaksas un veicina arī inovācijas. Mūsu direktīvas uh, liederīgums uh, par to, nu, tas neviens to neapšauba, jo mēs vēlējamies novērst šķēršļus uh, preču apretēm. Tas, protams, attiec arī uz iesaiņotiem produktiem. Un tāpēc Eiropas Eiropas Savienības eh, atkritumu likumdošanai nevajadzētu uzticēt dalībvalstīm um, šo prasību dizainu. Tas nebūtu jāatstāja dalībvalstu pārziņā. Un kopumā mēs vēlamies, lai Eiropas Savienības politikas veidotāji aktīvi pievērstos šiem trim uh, manis minētajiem punktiem. Mēs pie, pieņemam zināšanai, ka komisija vēlas atsaukt pašreizējo pakotni, bet mēs esam gatavi turpināt konstruktīvi sadarboties gan ar parlamentu, gan komisiju. Un es ceru, ka Turpmākā Eiropas saimnības likumdošana šajā jomā veicinās ekonomikas attīstību un vidas uh, atveseļošanu. Un tūlīt sākam ar uh, jautājumiem. Uzreiz vārdu dodu referentei Bonafē kundzei. Sāksim diskusijas ar jums, lūdzu. Es vēlos nekavējoties uzdot jautājumu. Varam teikt, ka iepriekšējās diskusijās varbūt vienīgais iemesls pieņemams, uh, kas skaidro, kādēļ ir atsaukts uh, priekšlikums, ko teica Falkenbergs, uh, bija tāds, ka trūkst nodeļa par to, kā finansēt infrastruktūras kas mums palīdzēs, lai sasniegtu pārstrādes ambiciozos mērķus. Viens no mūsu referentiem runāja par struktūru fondiem, taču arī papildu struktūru fondiem ir arī tagad ir uh, Junker investīcija plāns. Mans jautājums, jautājums viesiem, kādā veidā jūsuprāt varētu uzlabot šo plānu, lai sasniegtu uh, pārstrādes mērķus? Paldies! Ci sono, we have other question. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jan? Man ir tieši tāds pats jautājums. Līdz ar to uzklausīšu spīdošās atbildes, kāds mēs varētu sagaidīt šajā sakarā. Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Nav jautājumu, labi. Esam gatavi dot vārdu pirmajam runātājam. lai atbildētu uh, referents uzdoto jautājumu. Paldies! Bleriot kungs, es domāju, ka ir nepieciešams veikt investīcijas infrastruktūrās un iekārtās, kas palīdz mainīt uh, atkritumu savākšanu. Mēs redzam ekonomikā, ka daudz kas no šīs aprites uh, procesa Uh, saskars ar tiem šķēršļiem, ka daudz no šiem materiāliem vienkārši pazūd. Līdz ar to ir jāmaina loģistika, lai varētu stiprināt uh, atkārtot izmantošanu. Un tad arī vēl jautājums ir par materiālu, dizaina materiālu izvēlu un pašu dizainu kā tādu. Un par materiālu izvēli lai varētu mazināt trūkumus un tāpat laikā arī neradot hibrīdus, kurus nevar nošķirt un arī liekt šo materiālu izmantošanu. Runājot par ražošanas un projektātas cikliem, tas ir ļoti svarīgi um, at, savākšanas schēmas, loģistikas uzlabošana, tad ir vēl viens svarīgs potenciāls jārunā arī par iespējām, kādas ir arī uh, biomateriālu jomā, kā mēs varam attīstīt šo ekonomikas biodaļu tieši pētī, pē, pētot, attīstot jaunus materiālus, kas var spēlēt arī jaunu lomu. Uh, un mazināt ražošanas trūkumus, lai varētu no jauna atkal uh, uh iesaistīt šajos ekosistēmās. Jo daži no šiem bioderivātu materiāliem arī var tikt izmantot jaunajos uh, otrreizē vairāk reizi izmantotajos precēs. Paldies! Turpinām, lūdzu. Paldies par ļoti interesanto jautājumu. Mēs ļoti intensīvi esam nodarbojušies ar šo jautājumu un pētījuši, kā līdzekļi nonāk dalību valstīs, kuras līdz šim uh, nav izveidojušas infrastruktūru, kas ir nepieciešama atkārtotai pārstrādei. Un, ja tuvāk pēdējos gados esam konstatējuši, ka no Briseles daļēji nav vispār prasīti līdzekļi, bet daļēji tie ir pieprasīti, bet nav izmantoti saskaņā ar tā saucamo atkritumu hierarhiju un attiecīgajiem noteikumiem. Uh, Es šeit runāju par modernizāciju, par jaunu poligonu izveidi, un tas nav paredzēts hierarhijā. Te parlaments ir izdarījis spiedienu un panācis noteiktus pārmaiņas, proti struktūra fondiem ir jātiek izmantotiem saskaņā ar atkritumu hierarhiju. Uh, Un to var saukt par progresu. Esam īpaši arī pētījuši situāciju lielajās pilsētās jaunajās dalībvalstīs. Un pašvaldību interesēs bieži ir ātri kaut ko panākt, un tas visbiežāk ir, vieglāk ir ātri uzcelt jaunu poligonu, kamēr uh, šķirošanas, sadedzināšanas, atkārtotas pārstrādes iekārtas prasa daudz vairāk laika, tas prasa tiešām vairāk resursu, un jautājums ir, vai tam ir pietiekama kapacitāte dalību valstī. Tāpat turpmāk jādomā par to, kā veicināt ne tikai valsts investīcijas, bet vairāk izmantot arī privātās un publiskās partnerības iespējas, jo te ir iespēja izmantot arī e, tehnoloģisko kompetenci, kas ir privātajā sektorā, un piesaistīt to uh, atkritumu apsaimniekošanā uh, tādos eh, nu, reģionos vai pašvaldībās, kur ir liels atkritumu apjoms. Un piemērs varētu būt, ja pašvaldība sadārdzina poligonu izmantošanu, tad uzreiz var modināt interesi veikt investīcijas um, atkritumu pārstrādē vai iznīcināšanā. Un ja ir iespēja mobilizēt vēl papildus līdzekļus, piemēram, no jaunā fonda, kas jau tika šeit pieminēts, tad arī tas būtu liels solis uz priekšu, kas ļautu dalībvalstīs tiešām paveikt daudz labu darbu. Un mūsu interesēs ir šādu programmu īstenot. Uh, un arī konkrēti izpētīt, kā šis fonds darbojas. Uh, Pavisam īsi, jo kolēģi labi jau paskaidroja, kas mums ir nepieciešams, jābūt ļoti uzmanīgiem attiecībā uz austrumu valstīm, kuriem vēl ir daudz jādara, kurām daudz vēl jādara pārstrādes jomā. Jāatgūst tie, kā ie, iekavētais Nevajag jau paredzēt pārāk liels investīcijas. Man teikt šaubas nav taisnīgi teikt, ka pamatojums uh, atsaukšanai bija tāds, ka uh, investīcija plāns nepiemērotos. Šīs Junkera investīcijas plāns piemērosies pat, ja mēs uh, pieturamies pēc šo priekšlikuma. Sie, eh, doktor Bandolini. Mandolīni kungs, paldies. Mēs uzskatām, ka noteikti ir jāatbalsta pētniecības aktivitātes par materiāliem, par precēm, lai varētu arī veicināt to pārstrādi, atkārtot izmantošanu un lai arī pagarinātu viņu uh, dzīves ciklu. Ir svarīgi arī atbalstīt pētījumus par iekārtām, lai varētu efektīvāk atkritumus savākt un pārstrāt, pārstrādāt, uzlabojot efektivitāti šajās iekārtās, kā arī lai varētu savākt uh, atšķirt atkritumus, kas varbūt nav uh, tik uh, redzami nedz pasādātājiem, nedz uh, sabiedrībai kopumā, bet kurus nevajadzētu iztur, uzglabāt poligonos, bet vajag atkārtot izmantot. un lai izvairītos no arī, piemēram, sadedzināšanas iegās negatīvajām sekām tam līdzīgi tālāk par uh, Eiropas reģioniem, kurām ir mazāk šīs infrastruktūras, ir svarīgi izveidot integrētas sistēmas no savākšanas uh, posmā līdz uh, pārstrādes uh, posmam. Tādējādi arī, lai izmantotu uh, finansējumu arī šīm nozarēm paredzēt arī e, iekārtas visam šim ciklam, lai varētu sasniegt aprits ekonomikas mērķus. Manuprāt, tika minēti jau daudzi svarīgi elementi, ko es varētu piebilst. Domājot par investīcijām, investēsim vispirms uh, uh, atkritumu pārvaldības likumdošanā, un tad palīdzēsim dalībvalstīm, kam ir vajadzīgs lielāks atbalsts, lai tās var labāk saplānot iekļaujošu atkritumu pārvaldību un veiksim investīciju šķirošanas tehnoloģijās, uh, pārstrādes tehnoloģijās un sniegsim palīdzību dalību valstīm. Mums ir bijis arī būtiski noskaidrot, kur mēs varam investēt pētījumos, kas ir veltīti inovatīvam dizainam, iesaiņojumam, domājot ne tikai par vidi, bet arī par sociālajām un sabiedrības vajadzībām, domājot par funkcionalitāti iesaiņojumam, arī par iespējām radīt darba vietas. Tāpat ir vajadzīgs investīcijas izglītībā arī patērētāji ir jāiesaista uh, sevišķi šķirošanā, un te ir darbs jau skolās. Varbūt te, te arī noderētu vairāk līdzekļu, lai bērnus varētu informēt, informēt un arī apskaidrot par to, cik tēma ir svarīga. Paldies! Vai ir vēl jautājumi? Lūdzu! Bonafē kundze. Nu, nekazu. Es izmantoju, protams, šo iespēju. Nu, man ir tāds nedaudz maigāks jautājums. Tātad, ja man būtu jāatrod uh, robeža priekš šim priekšlikumam, tad, nu, tiešām tā priekšlikumā ir visai tāda liela, visai liels kaurīgums attiecībā uz prevenciju, tur nav nekas uh, saistošs. Piekrīt tu arī tiem, kuri teica, ka ja tāds atkrit, tāda atkrituma hierarhija varbūt arī tad pirmā ambiciozākā uh, lieta būtu jādara tieši šajā preventīvajā daļā. Mēs līdz šim esam runājuši par uh, uzticamiem uh, mērķiem. Vai uh, šī prevencijas kriterija, jūsuprāt, mērķi ir sasniedzami un uzticami? Flanagan kungs. In relation to uh, uh, what the... Uh... Atsaucoties uz ja Virģīnijas teikto par uh, apmācību skolā, par uh, um, tad bērniem un pieaugušajiem, kā labāk šķirot. Tas, zināmā mērā, ir iespējams, bet ir tik daudz um, ko, kā šķirot. Tas tiešām ir uzdevums, kas uh, cilvēkiem liekas par grūtu vai par nesaprotamu. Ir jau, uh, var jau izmaksāt kartonu kastīti ar lielu ūdens daudzumu un tad uh, nedomāt par to, kas notiek ar piesārņoto ūdeni, un tagad mums ir šī tīrā kartona kastīte, bet varbūt labāk būtu domāt par to, ka šis melīgais princips, ka vajag atkritumus nomazgāt, to varētu aizstāt ar lielāku uh, produktu, tādu iesaiņojumu izmantošanu, kas, uh, kas, ir, kas sadalās bioloģiski. Un Es nekad nedomāju, ka es kādreiz vēlēšos, lai iepriekšējais komisārs atgriežas savā amatā, bet ņemot vērā to, kas notiek pašlaik, esmu nu, līdz tam nonācis. Paldies, un tagad uh, īsas atbildes no mūsu viesiem. Jūs varētu lūdzu atbildēt uz deputātu jautājumiem. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Iespējams, ka varbūt nu, mēs vislabāk arī nevarētu komentēt uh, mērķu uzticamību un sasniedzamību tieši no kvantitatīvā viedokļa. Un šeit varu piekrist arī Flanekena kungām, kurš tikko par uh, šo runāja, ka iepa straumi ir tiešām ļoti svarīgs nākamais solis nevis izmanto tikai šīs uh, pēnāšanas stratēģijas, kas ir, protams, arī būtisks pārējais periodā, ir jāparedz arī šie mehānismi. Tāpat laikā nevajadzētu zaudēt no redzes loka uh, gala mērķus. Kā īstenot šo sistēmu? Arī, protams, būs vēl uh, šī nepārstrādājumā atkrituma daļa, un tur ir jāparedz uh, likumdošana, bet mēs jau varam sākt ar uh, preču materiālu izstrādi un ar pirmajiem soļiem, lai sasniegtu aprits ekonomikas mērķus. Lūdzu. Skipcija. Ļoti precīzi uh, pētījumi, kā mainās atkrituma apjoms atkarībā no vidējā vecuma apdzīves blīvuma, ražošanas procedūrām. Uz to jāraugās ļoti diferencēti. Man liekas, ka ir daudz labu iniciatīvu, it īpaši ekonomikas sektorā. Ražošanai un labākai resursu izmantošanai, kā arī mazākai atkritumu radošanai, bet par apdzīvoto vietu atkritumiem, nemainoties ļoti būtiski patēriņa paradumiem, diez vai uh, tā mainīsies uh, ļoti būtiski. Vācijā tas, piemēram, tā, tas ir um, lielpilsētās. Tātad uh, runiet par apjomu. Tagad um, otraisies pārstrādošanas um, kvalitāte. Pēc iespējas ātrāk um, nepieciešams. Uh, atkritumu sadalījums. Un ja izdodas izveidot eh, atkritumu šķirošanas sistēmu, kas ir pēc iespējas tuvu patērētājiem un pilsoņi to akceptē, mm, tad situācija ir um, laba. Ja uh, arī, teiksim, um, diferencējot atsakās no šķirošanas uh, patērētāju vidu, mm, un um, ja tas ir jādara tikai otrreizais pārstāvētas uzņēmumiem, mēs to nedomājam, ka tas ir iespējams. And... Paldies uh, par mērķu ticamību. Jā, par to darētu painteresēties tuvākajā nākotnē, pirms pieņemt lēmumu, bet runājot par prevenciju un par, piemēram, atk pārtikas atkritumiem, tas ir tāds ļoti pieticīgs mērķis, kādu mēs liekam priekšā. 30% būtu ļoti reāli, mūsu priekšlikums ir 60%. Un šeit ir saikne arī ar tādu ilgtspējīgu lauksaimniecību. Un ģenerālsekretariāts nobloķēja Potočņika attiecīgo priekšlikumu, kurā bija arī priekšlikumi par, kā samazināt pārtiks atkritumu apjomu. Mēs uzskatām, ka tad, kad runājām par prevenciju, tad runājām par fundamentālu konceptu, ja mēs vēlamies nodrošināt efektīvu resursu pārvaldību. To sakām mēs, kas pārstāvām pārvaldī, atkritumu pārvaldības operatorus. Prevencija nozīmē efektīvu resursu pārvaldību, tas nozīmē arī efektīvi pārvaldīt resursu pārstrādes procesu. Jo, ja mēs ražojam šos atkritumus, kurus citādi varētu pārražot. Eh, Tas nozīmē, ka labāk arī ir jāplāno investīcijas, atkritumu savākšanas iekārtas un pārstrādes iekārtas, arī efektīvāk izmantot eh, ekonomiskos resursus. Nodrošinātu prevenciju tad uh, mums bija iespējas, ka līdz šim vairāk ir uzstāts uz principu, bet uh, konkrēti pasākumi, lai nodrošinātu prevenciju, šie pasākumi ir bijuši tiešām ļoti pieticīgi. Prevencija nozīmē tiešām strādāt pie ekodizaina noteiktu mm, būtiskus, ambiciozus īstenojumus noteikumus par uh, paplašināta ražotāja atbildība, un varbūt te arī mēs tad varētu labāk sasniegt nospraustos mērķus. Vēlos uzsvērt, ka Itālijā ekonomiskās krīzes laikā ievērojami ir samazināts atkritumu ražošanas apjoms. Un tas tiešām izriet no ekonomiskās krīzes un ir arī tāds nošķiršana pretē, proti mēs arī nevaram nodrošināt vēl eh, efektīvu arī eh, šo pārstrādi. Noteiktie mērķi ir sasniedzami, bet pirms eh, mērķu noteikšanas jāapzinās arī, kā mēs definējam arī šos trūkumus. Tagad Jānsens kundze. Thank you. <clears throat> Paldies. Runājot par prevenciju, būtiski uh, ir šajā patēriņa ķēdē. Uh, mēs nu, esam sapratuši, ka patērētājs nevēlas maksāt ne centu vairāk par iesaiņojumu, nekā maksā iesaiņojumu materiāls. Un runājot par dizainu, uh, Uh, iesaiņojuma dizains arī var būt tāds, ka tas samazina um, gan iesaiņojuma atkritumu, gan arī, teiksim, pārtikas atkritumu apjomu. Un te, protams, prevencija ir, ir ļoti laba iecer. Runājot par konkrētiem mērķiem, grūti ir tos kvantificēt un apkopot datus, tāpēc pašreizējā pārskatīšanā uh, Mēs gribam vairāk investēt pētījumos, kā, kā noteikt atkārtotas pārstrādes mēģus, mērķus, kā izmantot pareizu metodoloģiju, kā šo EPR veicināt un veicināt šķirošanu un uh, iesaiņojuma atkārtotu izmantošanu, tas arī ir viens no preventīviem pasākumiem. Jā. Paldies. L esam ievērojuši laiku. Es domāju, ka te arī varam noslēgt mūsu uzklausīšanu. Pateicamies ekspertiem par prezentācijām un paldies, ka atbildēt jautājumiem. Man ir tikai tagad sakāms tas, ka Vides komitejas nākamā sanāksme būs 27. janvārī pēcpusdienā. 29. janvārī būs viena sesija no rīta, viena pēcpusdienā. Liels paldies! Labu apetīti! Yes, eh, yes, también.